par terorismu upuru aizsardzību. Tagad došu vārdu Eiropas komisijai un Bienkovskas kundzei. Vārds jums. Paldies priekšsēdē, godātie eh, parlamentārieši. Nesenie uzbrukumi Parīzē parādīja, cik radikāls ir terorisms. Un pēdējo desmitgažu laikā mēs esam piedzīvojuši vairākas dalību valsts, kas ir cietuši no terorisma - Spānija, apvienotā karalista, Francija, Grieķija, Zviedrija, Bulgārija, Dānija un citas. 2012. gada direktīva, kas stājās spēkā dalību valstīs pēdējos mēnešos, ir galvenais instruments Eiropas Sanībā saistībā ar upuru aizsardzību. Šeit tiek noteiktas saistošas tiesības upuriem, kā arī tādi instrumenti, kas ir jāpielāgo ikvienam nozieguma upurim individuāli. Tad šī direktīva nerunāju tieši par terorismu upuriem. Šeit, kad notiek terorismu uzbrukumi, Šādiem upuriem ir nepieciešama īpaša aizsardzība, atbalsts un palīdzība, kas būtu pielāgota tieši viņu īpašajām vajadzībām saistībā ar šādu veidu noziegumu. Uh, Tādēļ eh, komisija pieņēma lēmumu īstenot īpašus nosacījumus saistībā ar terorisma upuru aizsardzību. Un galvenais mērķis ir, lai dalība valstis šādus teroristiskus uzbrukumus uh, noteikti ar kriminālu vajāšanu. Šeit runa arī par personu ceļošanu, uh, iesaistīšanos eh, terorisma aktivitātēs, kā finansēšanā un tā tālāk. Un šis priekšlikums daudz labāk eh, atbilst eh, terorisma upuru vajadzībām, jo īpaši šī regula pieprasa dalībvalstīm to, lai terorisma upuri gūtu nekavējošu pieeju speciāliem atbalsta servis pakalpojumiem, lai varētu gūt gan fizisku, gan emocionālu palīdzību, un šāds atbalsts jānodrošina, cik vien tas ilgi būs nepieciešams. Bieži vien terorisms balstās uz nedrošu informāciju, taču tieši skaidrs informācijas sniegšana šādu terorismu gadījumos ir ārkārtīgi būtiski, un šajā priekšlikumā ir nodrošināts normas, kas nodrošina šādas informācijas nodrošināšanu. Nacionālajām iestādēm būs nepieciešams cieši sadarboties, lai nodrošinātu to, ka visi terorismu upuri tiek labi informēti un saņem nepieciešamo atbalstu neatkarīgi no tā, kur šie upuri dzīvo Eiropas Savienības ietvaros. Šī individuālie nosacījumi par atbalstu upuriem palīdzēs šo upuru un viņu ģimeni atvesēļošanās procesā un vienlaiks arī visas sabiedrības atvesaļošanās procesā. Šī ir mūsu atbilde, ka tiek izveidots īpaši ekscelences centrs. Un šis ekscelences centrs uzsāks pilnvērtīgi savu darbību, uzsāk darbību no 1. decembra. Un šeit ir paredzēta 25 miljoni naudas līdzekļi, lai varētu nodrošināt ekspertu atalgojumu. Šie eksperti ierodas no vietējām iestādēm, no policijas, no cietumiem, dažādi sociālie darbinieki, šeit ir pārstāvēta sociāla organizācija pārstāvi, kā arī upurtiesību grupu pārstāvi un dažādas asociācijas terorismu upuriem ir nepieciešama mūsu solidaritāte un atbalsts. Turklāt tie spēlē būtisku lomu pret radikalizāciju. Tika izveidot arī īpaša darba grupa saistībā ar upuru piemiņu. Tas ir būtiski, lai organizētu martā gājienu saistībā ar upuriem un saistībā ar Madrides uh, uzbrukumiem arī tiek svin, atzīmēta attiecīga diena martā, un mēs tā arī turpināsim nākotnē. Šis pasākums mums ļaus atminēties par visiem tiem, kuri ir cietuši, un palīdzēs atvesaļoties tiem, kuri vēl joprojām cieši. Ar šī pasākuma palīdzību mēs nodrošināsim to, lai upuru balsis tiks uzklausītas Un būtiski ir, lai tieši radikalizētā jaunatne dzirdētu šo stāstu. Šīm balsīm vajadzētu pa, likt pārdomāt tiem, kas vēl atrodas uz robežas starp radikālismu un normalitātu. Un esmu pilnībā pārliecināta, ka upuri var spēlēt ļoti būtisku lomu pretterorisma aktivitātēs. Tas pats attiecas arī uz ieslodzījumiem un probācijas dienestiem. Šeit varam panākt lielu ietekmi attiecībā pret tām individuālām personām, kurām pastāv risks radikalizēties. Liels paldies! Paldies, komisārs Kunze! Tagad došu vārdu pārstāvi no politiskajām grupām, no tautas partijas grupas. Jimenez Besaril Barijo kundze, lūdzu. Liels paldies, priekšsēdētāji! Mums ir jāpieņem kā fakts tas, ka ik viens no mums var kļūst par upuru. Man vajadzēja to piedzīvot tad, kad mans brālis, viņa sieva tika nogalināta no eta, un kopš tā laika es aizstāvu upuru tiesības, neatkarīgi no tā, kurš ir tas, kas šāva, vai nu ISIS vārdā, vai kādas neatkarīgas uh, basku zemes pārstāvs, vienalga ar kādu motivāciju. Un Spānijas upura aizsardzības likumā ir noteikts tas, ka upuri ir jāatzīst, lai mēs varētu aizstāvēt demokrātisko valstu pret terorismu uzbrukumiem. Šeit runa nav tikai par materiālu, bet psiholoģisku atbalstu. Un šādi nosacījumi ir jānodrošina visā Eiropas Savienībā, taču ne visās dalībvalstīs pastāv šāda līkuma. Tādēļ Eiropas uh, upura aizsardzības direktīva ir nepieciešama. Šeit pastāv četras nepieciešamības upuriem. Pirmkārt, eh, piekļuva tiesiskumam, patiesība, cieņa un atbalsts. Arī pieminēšana ir ārkārtīgi būtiska, jo tādējādi teroristi netiek pasludināti par varoņiem. ETP ir vienīgā politiskā grupa, kas atkārtot ir piedāvājis pieņemt rezolūciju, saistībā ar terorisma upuru aizsardzību, taču priekšsēdētāja konference vienmēr ir noraidījusi šādu priekšlikumu, un izņemot uh, konservatīvos, neviens mūs neatbalsta. Mēs sakam to, ka upuri vēlas tādu aizsardzību, kur var īstenot ar direktīvu, lai nav vienkārši viss tikai e, runas, bet ir arī aktīvi darbi. Runa ir par to aizsardzību, kuras terorismas skar visvairāk. Un komisārs Kunze, kad beidzot šāda direktīva tiks pieņemta? Paldies! Vai jūs pieņemat Sanīkunga zilās kartiņas jautājumu? Vai jūs e, atbildēsiet uz Sanīkunga zilās kartiņas jautājumu, jā vai ne? Liels paldies, priekšsēdētāji kungs! Godētā kolēģis pilnībā piekrītu jūsu sacītajam un izsāku, izsaku līdzjūtību arī par um, zaudējumu jūsu ģimenē. Manā valstī, Ungārijā, es biju deputāts parlamentā laikā, kad o, mēs pieminējām arī o, nacistu upurus, vai jūs varētu norādīt saviem o, pārtiju biedriem, e, attiecībā uz Fides, jo viņi vēlas noteikt statūtus, e, īpaši statusu nacismu upuriem Ungārijā. Madam. Lūdzu, vārds atbildē. Sí, nosotros estamos aquí. Jā, mēs šeit runājam par terorisma upuriem un nerunājam par kara upuriem. Protams, kā, eh, manuprāt, pilnīgi visi upuri ir vienādi jāatbalsta bez izņēmumiem. Thank you. Next blue card for you. Nākamais zilās kartiņas jautājums eh, Vai nu Bogoviča kunga eh, pieņemsiet zilās kartiņas jautājumu? Yes? No. Bogovič. Yes or no? It's misunderstanding, I think. Uh, Kāds pārpratums? Saka priekšsēdētājs. On behalf of Sandy Group. Es un D vārdām Vārds Katarīnai Kiničī. Lūdzu, pusotra minūte. Paldies, priekšsēdētāji kungs teroristu uzbrukumi novē, mums īpaši pievērš mūsu uzmanību šī jautājuma risināšanai. Mēs nevaram tikai vienīgi koncentrēties uz atentātu autoriem. Mums ir īpaši uzmanība jāpievērš upuriem. Jau Stokholmas programmā 2009. gadā tika atzīta nepieciešamība uzlabot likumdošanu, paredzēt atbalsta pasākumus. Uh, uzbrukumu upuriem, tā skaitā un prioritāri terorismu uzbrukuma upuriem, jāatbalsta arī upuru ģimenes 90. Uh, Direktīvā arī 2009.2012 direktīvā arī ir īpašs aicinājums pievērst uzmanību. Šodien vairāk nekā jebkad agrāk terorismu uzbrukumu upuriem ir arī iespēja rēķināties ar nacionālo un starptautisko atbalstu. Izstrādās nepieciešamos pasākums, kā to norādīja arī komisārs Kundze, pateicos viņai arī par uh, uzrunu, bet manuprāt ir jāparedz vēl vairāk. Arī, uh, be, bez maksas materiālā medicīnas palīdzība, ilgtermiņa palīdzība tiem, kas ļoti smagi fiziski un uh, psiholoģiski cietuši no terorismu uzbrukuma. Jānodrošina arī juridiskais atbalsts, jāsniedz nepieciešamā kompensācija par zaudējumiem un būtiski arī atzīt arī uh, upura aizsardzības asociācija. Darbs liels paldies! Grācie, honorevole. Paldies, Kiničī kundzei. Un tagad kā ir vārdā Timotīs Kirkops lūdzu. Priekšsēdētāja komisārs kundze mūsu dūsmas un arī līdzjūtība. Um, Iecībā par to, kas noticis pavisam nesen, uh, norāda uz to, kas mēs esam. Bet uh, tagad ir jautājums, ka kam mēs ticam, ko mēs zinām, kam ticam. Mēs nekad nevaram ļaut uh, naida retorikai uzvarēt. Eiropā mēs esam vienot daudzveidībā. Dienās pēc Parīzes uzbrukumiem um, mēs visi bijām uh, šokēti, bet tad bija vēstījums arī par to, ka mums ir jābūt izturīgiem un cerību pilniem. Uh, Mums ir jādara viss iespējamais, lai varētu palīdzēt visiem tiem, kas ir izdzīvojuši uh, šajā šausmās, jānodrošina uh, drošība pilsoņiem, lai viņi varētu dzīvot brīvībā. Mēs atkausim ienaidnieku. Tad, kad sabiedrotie vairs nebaidīsies, bet nevis tolerances, reliģijas, kultūras vārdā, kas ir uh, veidojuši šīs dienas Eiropu. Thank you. Paldies tagad no Aldas. Nākamais runātājs Pagasvara Dokundze. Paldies, priekšsēdētāji! Teroristi nevēlas gūt publicitāti, viņi vēlas, lai noziegumi ir neatklājami. Uh, tā rīkojas parasti noziedznieki, taču, kad runa ir tieši par teroristiem, tad uh, situācija ir citādāka. Šeit uh, uzbruks sievietēm, bērniem, veciem cilvēkiem, spīdzina, sakropļo, un par to visu cenšas pēc iespējas skaļāk paziņot visai pasaulē, īstenot propagandu, lai pilnīgi visi nobaidītos, un tādējādi nelegāli panākt tādus politiskus mērķus. Uh, ar kuru palīdzību veselas sabiedrības tiek turēts kā ķīlnieki. Šobrīd uh, teroristi ir džihādisti, uh, kas ļoti publiski rīkojas un uh, slepkavas paši sevi vienlaikus uzskat gan par upuriem, gan varoņiem, un viņu upuri tiek stigmatizēti, jo šie mm, vainīgie īsteno sociālo kontroli. Protams, upuru vajadzības ir ļoti personiskas, skar viņu tuviniekus, taču no nu, otras puses šeit ir runa arī par publiskām politiskām vajadzībām, jo runa ir par visas sabiedrības pamatiesībām. Patiesība un atmiņa ir būtiska un cīņa pret faktu uh, vienkāršošana ir būtiska. Tas, ka trūkst uh, tiesiskās vajāšanas, kad tiek veikti šādi noziegumi, nogalināt bērnu un sievietes, to nevar pieļaut. Nevar pieļaut, ka nenotiek krimināla vajāšana, valda beztiesiskums. Taču manā valstī dažos ciemos teroristi tiek uzskatīti par varoņiem, un paši teroristi ir lepni par to, ka nogalinu. Taču uh, tām ir jāseko tiesiskām un sociālām sekām. Šeit ir runa par upuru tiesībām. Nevar tikt galā ar šīm traumām, ja notiek jauni uzbrukumi, un tādējādi brūces nekad nevarēs sadzīst. Sadzīt. Es Spānijā piedzīvoju upurus nu, no daudziem terorismu uzbrukumiem, un es domāju, ka mēs neesam darījuši pilnīgi visu, ko varam, lai varētu cīnīties šajā jomā. Šeit tiešām nepieciešama direktīva. Uh, Paldies no gojas Martins Andersons kundze pusotru minūtu lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Pēc šiem šausmīgajiem terorismu uzbrukumiem pēdējos mēnešos un gados varu tikai paust savu lielāko līdzjūtību pret upuriem un uh, viņu ģimenēm terorisms ir kā Frankensteins un ir jāpārtrauc šeit atbalsts. Apturēt Daešu nozīmē apturēt Eiropas banku. Šeit ir runa par uh, diviem miljoniem naudas līdzekļu ieguvumu no eļas, naftas laukiem. Uh, mums ir jātiek galā ar arī bēgļu jautājumu, jo bēgļi arī ir upuri terorisma dēļ, vardarbība un ekstrēmismas ir pieaudzis tajās vietās, kur rietumu militārie spēki ir iesaistījušies un pasauli ir kļuvusi līdz ar to daudz bīstamāka. Mums ir nekavējoši jārīkojas saistībā ar situāciju Sīrijā. Mums ir nepieciešams risinājums. Tas, ka uzmetīsim ar vien vairāk bumbu, tu, ar to mēs neatrisināsim situāciju. Un nesenais konflikts Sīrijā ir parādījis to, kā šeit viss notiek nesodīti un cilvēku tiesību komisārs Mužnieka kungs ir teicis, ka Brit būtu pilsoņi vienkārši palikuši nesodīti un ka valstis, kad atbalstīs šādu veidu terorismus, paliek nesodīts. Turklāt Lībija un Sīrija tagad pieprasa to, lai parlaments beidz eh, pieņem dopultos standartus un nosod jebkāda veida terorismu. Kā Eiropas cilvēktiesība konvencijas parakstītāji, Lielbritānija ir neievērojas tie, šīs tiesības. Paldies! Tag, no zaļajiem. Jans Filips Albrecht kungs, divas minūtes lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi. Manuprāt, mēs visi bijām šokēti saistībā ar nesenajiem terorismu uzbrukumiem Parīzē un ar upuriem. Uh, Un es domāju, ka mēs visi esam vienojuši par to, ka šis šoks un šausmas, kas tiek izplatīts saistībā ar šiem uzbrukumiem, ne tikai rietumu demokrātijā, bet visā pasaulē mūs saved kopā, ka mums vajadzētu cīnīties kopīgi pret šādiem terorismu uzbrukumiem. Turklāt tas fakts, ka upura aizsardzība nozīmē ne tikai īpaša aizsardzība jau esošiem upuriem, bet arī to, ka mums ir jānodrošina aizsardzība pret jauniem uh, terorismu uzbrukiem un jauniem mm, terorismu upuriem. Taču, manuprāt, šo upuru interesēs būtiskākais ir apkopot tos faktus, kas mums ir pieejami, lai varētu šādu aizsardzību nodrošināt nākotnē, nevis ka mēs vienkārši mm, balstoties uz uh, terorismu upuriem, tagad uh, diskutējam ārkārtīgi augstos emocionālos toņos par politiku un terorismu. Šeit runa ir par terorisma iemesliem. Ja mēs palūkojamies konkrētāk saistībā ar aktuālo krīzi tuvajos austrumos un ar tiem kariem, kas tur notiek un kas mums ir kopīgi jāatrisina kā Eiropas Savienībai, mums tāpat ir jāpalūkojas arī uz to, ka daudzi terorisma uzbrucēji kļuvuši radikāli Eiropā piemēram, Eiropas cietumos. Un mums ir jāstrādā pie tā, lai tas izbeigtos un lai šāda radikalizācija tiktu apturēta. Un tad ir jāpalūkojas uz tiem faktiem, kā mēs varam nodrošināt drošību. Un šeit mums ir nepieciešama labāka Eiropas institūciju sadarbība, labāka informācijas apmaiņa, nevis vienkārši pilnīgi visu pilsoņu uzraudzība, jo tas ir pretrunā tām pamatbrīvībām, pret kurām cīnani, cīnamies ar šīm teroristiem. Paldies Albrecht kungam no FTD grupas Gerard Batenkungs pusotru minūtu lūdzu. Katras valdības pirmais uzdevums ir aizsargāt uh, pilsoņus, un bieži tiek teikts, ka terorisms nekad nevar uzvarēt, bet tā nav tiesma. Terorists var uzvarēt tad, kad uh, Uh, liels skaits iedzīvotāju atbalsta viņa ilgtermiņa mērķus. Piemēram, apvienotā karalistē ir uh, daudz uh, problēmu šajā mm, jomā un cilvēki arī jā, par to runā un tā arī mm, Šobrīd terorismu apdraudējums nāk no islama fundamentālistiem, kas vēlas izveidot pasaules kalifātu, balstītu šariata likumos, un mums tiek teikts, ka vairums eh, musulmaņu ir miermīlīgi un nevardarbīgi, un es eh, uzskat, es piekrītu tam, ka eh, tās ir tiesa. Vairums nav problēma, mazākums rāda problēmas, un viņi um, visi sako šai vienai reliģijai, un tās um, apsvērumi tiek ņemti ļoti burtiski, un mēs saskaramies ar ļoti lielu problēmu cīnīties pret fundamentālismu ideoloģiju mūsu sabiedrībās. Un pagājušā mēnesī es teicu, ka pirmais solis, lai to darītu, būtu uh, uz visiem laikiem apturēt uh, masu imigrāciju no islam valstīm. Un uh, Eiropas Savienības politikā, ļaujot uh, miljoniem migrantu ieceļot Eiropa, ir tāda krievu ruletes spēlēšana ar mūsu pilsoņiem, pilsoņu dzīvībām. Um. Paldies! Tagad grupās nereģistrētie deputāti, deputāts. par 11.2 reglamenta punktu, ka mm, ir mm, locekļiem jāuzvedās uh, cieņpilni. Un mm, es uh, vēlētos runāt par Ziemeļīriju, kur bija 106 tūkstoši cilvēku, kuri balsoja par mani. Es uzskatu, ka tas ir pilnīgi nepieļaujami, ka kāds šajā telpā cenšas izdarīt kādus ātrus uh, uh, kādus asociācijas, un uh, šie balsotāji, mani vēlētāji, balstījās uz mm, zināmiem principiem par to, kā mēs viņus pārstāvēsim, un balsoties uz manifestu, kādu programmu, kādu mēs viņiem piedāvājam. Un tāpēc tūkstošiem cilvēku, gandrīz pusmiljons cilvēku, uh, īrija balsoja par šīnu fīnu, un tāpēc balstoties uz 11.2 reglamenta punktu, ka uh, locekļiem ir jāuzvedas cieņpilni, man jākonstatē, ka šovakar šis punkts netika ievērots. Thank you. Um... Paldies. Un tagad uh, Lampus Fontulim vārds. Σήμερα η Επιτροπή μας λέει πως ζητά προστασία και... Paldies, komisija mums saka, ka šodien ir jāpalīdz terorisma uzbrukumu upuriem un ir jāpalīdz upuriem un viņu ģimenēm. Ir jācīnās. Ir jācīnās pret šīm aktuālām problēmām, pret teroristiem, bet problēmas dažādās valstīs var būt atšķirīgas atkarībā no uh, Mm, pašiem teroristu profiliem un mm, upuriem un viņu ģimenēm, un Grieķijas eh, valsts nevēlas palīdzēt terorismu, mm, terorismu upuriem, jo eh, nacionālisti cieš šajos eh, uzbrukumos. Konkrēti, kad augstasinīgi tika no galināts kāda ģimenes tēva dēls un viens tika smagi ievainots. Grieķijas valdība neievēroja direktīvā noteikto, nesniedz palīdzību, gluži pretēji mums tika likti sprunguļi riteņos un um, netika veikta neviena aizturēšana pēc šiem uzbrukumiem. Un, un tas uh, būtu labi, ka komisija interesētos par upuriem neatkarīgi no terorisma uzbrukuma i, upurā ideoloģiskās uh, nostājas. Paldies. Tagad eh, Vozembergas Vriondī kundzei vārds. Lielas paldies, priekšsēdētāji. Es uh, esmu priecīga, ka visas politiskās grupas piekrīt tam, ka divi 2012 direktīva nevar attiekties uz uh, pilnīgi jebkuru terorismu uzbrukumu, jo šie uzbrukumi jeb atentāti ir um, īpaši gadījumi, kad upurī ir uh, privāti personas, viņiem ir nepieciešams īpašs atbalsts. Un uh, varbūt arī tādi teroristi, kas uzbrūk Eiropas institūcijām, piemēram, 17. novembrī uh, bija uzbrukums manā valstī un tāpat uh, var arī redzēt daišu terorismu darbības, bet katrā gadījumā ša, šīs organizācijas uh, rada upurus, kuriem ir nepieciešami īpaši pasākumi, un atbildi, kāda mums jāsniedz terorismam, būtu vairāk demokrātijas, lai būtu mazāk baiļu un ne, nerastos panika. Nu, tikai tā mēs varēsim sniegt reālu atbildi terorismam ar demokrātijas palīdzību. Deputādo Juan Fernando López Tagad vārds Juan Fernando Lopes Agīlāra kungam. Pusotra minūte. Paldies priekšsēdētāji, komisāris kundze. 13. novembra atentāti Parīzē ir satricinājuši Eiropu un bija arī Šarlie Bdo uzbrukumi 2006. gadā, uzbrukumi 2004. gadā Spānijā. Un es, es runāju spāniski un pārstāvu Spānijas um, sabiedrību parlamentā un desmitiem gadus mēs cietām no ETA uzbrukumiem un mana partija sociālisti. Uh, Mm, iesaistījās šajā cīņā pret terorismu un eh, vēlējās, lai cīņa pret terorismu nebūtu politiska, ka, lai būtu šī cīņa par eh, cieņu, par mm, kaitējumu atlīdzināšanu, un es vēlētos, lai būtu šāda īpaša direktīva, kas papildinātu to, kas tika pieņemta 12. gada oktobrī, un kura pietiekami uh, neņem vērā to, cik specifiskas ir mm, uh, upu, terorismu upuru gadījums gan mm, tīri veselības jomā, psiholoģiski un tam līdzīgi, ka ir jāveic uh, sociālā integrācija, ir uh, juridiski jāsniedz aizsardzība, ir jāpalīdz šiem cilvēkiem tiesu procesos, un tāpēc esmu pārliecināts, ka mm, atsevišķa direktīva varētu mm, palīdzēt sniegt specifisku uh, kompensāciju upuriem Eiropas mērogā, un tad, kad mm, teroristi uzbrūk, viņi nevēlas tikai asinis, viņi vēlas mm, terorizēt cilvēkus, iebiedēt, un jo labāk mēs varēsim aizsargāt upurus, jo spēcīgāka būs demokrātija un tiesiskums Eiropas mērogā. Uh, Paldies, Stīvens Helga voorzitter collega's ik maak graag van de kans. darbie kolēģi vēlos izmantot šo iespēju un īpaši runāt par īpašiem cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kas ir upuri no terorismu. Šeit valstīm ir jānodrošina, lai visi uh, kontakti, visa saziņa saistībā ar šādiem upuriem un viņu ģimenēm tiktu īstenota pareizi. Šeit ir nepieciešams īpašs atbalsts, piemēram, nedzirdīgiem cilvēkiem ir jānodrošina uh, konkrēts tūks uh, policijas iecirknī vai tiesā, un garīgi slimiem cilvēkiem jābūt uh, uzticības personām, kas viņus pārstāv, lai varētu izmantot savas tiesības. Līdz šim šis ir trūkums šajā sistēmā daudzās dalībvalstīs. Šeit ir nepieciešams ļoti daudz uh, informācijas darbs un jāpaskaidro, ka šeit pastāv īpašas vajadzības, un tas ir jāņem vērā arī komisijas ziņojumā. Paldies! Thank you, well. uh... Paldies, Džeims Nikolsons, Seikārvādā. Liels paldies, priekšsētāja kungs, godētā komisārs kundze. Es vēlos izteikt līdzjūtību visiem, kas ir cietuši no teroristu uzbrukumiem gan Eiropā, gan arī ārpus uh, Eiropas robežām, īpaši arī Ziemeļīrijas manā vēlēšana apgabalā. Zina, mums ir jāmainās ar paraugu praksi, lai varētu atbalstīt teroristu uzbrukumu upurus. Upuri Eh, tie, kur ir izdzīvojuši, ir jāatbalsta. Manās, manā vēlēšana apgabalā ļoti daudz ģimeņu, kas joprojām cieši emocionāli, psiholoģiski pēc desmitiem gadu ilga terorisma. Ļoti sarežģīts ir atbalsta darbs, procedūras ir gāras, nevainīgie upuri izdzīvotāji, viņiem ir tiesības uz patiesību un tiesu Viņiem ir arī tiesības uz, uz uh, teroristi arī paši necildina savus, uh, savu rīcību. Tie, kuri nogalina, nav upurus. Es atbalstu upurus un nevis uh, upuru radītājus. Liels paldies! Tagad brīvā mikrofona procedūra. Lūdzu, Haiskungs. Vārds jums. Priekšsēdētāji, liels paldies par man doto vārdu. Es atbalstu šo priekšlikumu un vēlos arī apsveikt uh, kolēģi par uh, ieguldīto darbu. Kā arī teica citi priekšsēdētāji kungs, mums ir atbildība palīdzēt tiem cilvēkiem, kuri ir kļuvuši par nevainīgiem terorismu uzbrukumu upuriem, kā tas arī bija nesen šeit Eiropā, Īrijā. Mēs cietām no uh, republikāņu armijas uh, terorismu, kas nogalināja cilvēkus, kas uh, vajāja cilvēkus, biedēja. Un arī darīja, un arī panāca to, ka arī ja viņu tiesvedība tika izmantot citu interesēm. Tagad uh, priekšsēdētāji, mums ir jāatbalsta cilvēki, kuri joprojām vēl dziedē savas brūces, īpaši jau valstī, kur ir izgājusi gāru savienāšanās procesu, mums ir jādara daudz vairāk. Tagad es aicinu Eiropas komisiju pēc sešiem mēnešiem pārskatīt, vai visas Eiropas Savienības dalība valstis būs transponējušas šo likumdošanu. Es aicinu arī komisiju arī aizsaukt eh, pie atbildības valstis, kuras to nebūs izdarījušas. Paldies! Ir vēls, bet varbūt Nikolsona kungs eh, um, atbildēs uz Himenes eh, kundzes jautājumu, zilās kartiņas jautājumu lūdzu. Jā, Nikolson kungs piekrīt. Tad dodu vārdu Barijo kundze, jā, paldies, atvainojiet, atvainojiet, priekšsēdētāji kungs, es uh, nevēlos uzdot jautājumu Nikolson kungam, es vienkārši vēlējos, uh, lai jūs man piešķirtu sekundīti šajās debatēs par upuriem, lai atgādinātu, Um, pieminētu upurus, kas arī cieta Kābulā uzbrukumā Spānijas vēstniecībai. Divi spāņu policisti gāja bojā. Es domāju, ka mums ir arī jāgodina viņu piemiņa. Paldies! Es saprotu, saka priekšsēdētāja kungs. Es varu tikai atkārtot. Šī ir brīvā mikrofona procedūra tikai un vienīgi jautājumu. Pareizāk sakot, zilās kārtiņas procedūrā jāuzdod tikai vienīgi jautājumu. Marijas kungs. Paldies, priekšsēdētāja, pēc asiņainajiem dāiešu uzbrukumiem Parīzē, kur simtiem cilvēku gāja bojā un simtiem ir ievainoti. Mums ir jāpieņem izšķiroši soļi, lai apkarotu terorismu un atbalstītu teroristu uzbrukumu uh, upurus un viņu tuviniekus. 29. 2012 direktīvas īstenošana būs pirmais solis, lai nodrošinātu teroristu uzbrukuma <clears throat> upurus, bet šī direktīva neiet pietiekam tālu, līdz ar to ir nepieciešama jauns tiesību akts, kas tīpaši un specifiski runāt par atbalstu šāda veida upuriem, īpaši pēc māsveida džihādis teroristu uzbrukumiem, ļoti svarīgi pēc iespējas ātrāk transponēt, īstenot šo direktīvu, lai labāk aizsargātu upurus. <clears throat> mums ir jārisina terorisms arī ideoloģiskā, politiskā līmenī, ņemot pasākums pret Turciju, Daudzas arā valsts norāda, ka Turcija atbalsta Dāešu Sīrijā. Mums ir jānodrošina tuvajos austrumos miers un sapratne. Paldies. Evharisto. Um, Paldies. Madam Izaskun Bilbao Barandika. Tagad vārds Bilbao Barandikas kundzei. Gracias, presidente. La amenaza terrorista global. Paldies, priekšsēdētāji. Globālais terorisma apdraudējums un šo terorismu uzbrukumu īpatnības, upuru skaits uzliek mums pienākumu vai nu īstenot eh, šajiem vai arī izstrādāt īpašu direktīvu tieši terorismu upuriem, jo mums, mēs saskamies ar pilnīgi jaunu fenomenu, kāds līdz šim nav pastāvējis. Un vismaz Eiropas Savienības eh, līmenī mums ar to ir jātiek galā kaut vai minimālā līmenī. Mums ir nepieciešams pamats, mums ir jāizveido attiecīgs birokrātiskais mehānisms šiem cilvēkiem. Šeit visiem ir kopā jāsadarbojas un mums jāķers šai problēmai klāt pārobežu līmenī. Upuriem nepieciešama mūsu līdzjūtība, efektivitāte, palīdzība. Uh, Mums ir jāapkaro teroristi un viņu noziegumi gan ar demokrātiju, gan inteliģenci, taču jāpiemina arī tie upuri, kur par tādiem kļuvuši pilnīgi nevainīgi. Terorisms vēlas iznīcināt mūsu brīvības, mūsu dzīves vietu, dzīvesveidu un tā tālāk. Paldies! Lūdzu, nākamais runātājs. Randits Konze. Paldies, priekšādātāji. Diemžēl mums nesen nācās uh, nodarboties ar ļoti sarežģītiem, smagiem jautājumiem, nevis uh, tādiem nākotni veidojošiem jautājumiem saistībā, kā mēs varam uh, izveidot labāku nākotni mūsu jauniešiem. Nē, mums bija jānodarbojas ar terorisma uzbrukumiem un upuriem, un es ceru, ka visi mūsu pieņemtie mēri būs efektīvi arī tādā ziņā, lai novērst šādus uzbrukums. Taču realitāte ir citādāka. Visi izdzīvojušie ir guvuši traumas uz mūžu, ieskaitot viņu ģimenes, un ir būtiski to visu apzināties. Tādēļ mums ir jādara viss mūsu spēkos lai pirmkārt novērst šādus uzbrukums, un ja tādi notiek, tad mums ir jādodas soli tālāk un jācenšas nodrošināt pēc iespējas vairāk palīdzības, ieskaitot, iesaistot pilnīgi visas organizācijas, kas mums ir. Šeit jāieskaita arī psiholoģiskais atbalsts upuriem un ģimenēm. Paldies, nākamais runātājs Jakovčič kungs. Hvala lijepo, gospodine predsjedavajući. Europa je nedvosmislīgi kontinent. Paldies, priekšsēdētāji Eiropa. Bez šaubām ir um, tolerants kontinents, bet, um, diemžēl, bez šaubām Eiropa ir arī tas kontinents, kurā valda terorisms. Atminiesimies sarkanās brigādes, mm, kolēģi arī to atcerēsies un um, atentāti, kas notika Madridē, Londonā un tagad Parīzē. Tas viss mm, ir noticis un um, direktīva nepieciešama. Mums ir jāizrāda terorismu upuriem solidaritāte. Mums tas ir jādara visos līmeņos - Eiropas, nacionālā, reģionālā līmenī. Un uh, mums ir jāpalīdz šiem terorismu upuriem, jo viņi turpina dzīvot kaut kur kādā ciematā, pilsētā, mums viņi ir jāturpina iekļaut tur, kur mēs varam viņus iekļaut un sniegt viņiem medicīnas un sociālos pakalpojumus. Mums viņiem ir jāpalīdz, un tāpēc es atbalstu šo direktīvu. Un visbeidzot tagad Francam Bogovičam vārds. Predsedujoči za besedo. 20. Eh, Paldies priekšsēdētā, ka drīkst izteikties. 20. gadsimtu raksturoja vesela virknē totalitāru režīmu un sistēmu, kas atteicās atzīt uh, visu Eiropā dzīvošo tiesības. Un tagad 21. gadsimts jau ir raksturots ar dažādu uh, grupu grupu uzbrukumiem, kas ir uzbrukušas pilsoniskai sabiedrībai, taču šie uzbrukumi ir pilnīgi citādāki nekā līdz šim. Mums tagad runa par masu terorismu, masu uzbrukumiem. Šie uzbrukumi ir pretrunā visai mūsu demokrātiskajai sabiedrībai. Un šie uzbrukumi rada ļoti daudz upuru. Tādēļ es atbalstu šo komisijas priekšlikumu. Mums ir jāpalīdz upuriem un jānodrošina arī prevencija terorismam. Paldies! Paldies! Tagad komisijas vārdā komisārs Kulundze, Bienkovskas kundze lūdzu. Thank you very much, President. Paldies, priekšsēdētāji, godātie parlamenta locekļi. Paldies par visiem jūs vērtīgajiem komentāriem. Es nodošu tālāk šīs debates eh, garu un teikto Jurovs kundzei, taču vēlos pilst pāris komentārus. Šeit bija runa par pretterorismu, radikalizāciju, īpaši vēlos pateikties parlamentam par ziņojumu saistībā ar radikalizācijas novēršanu un jaunu Eiropas pilsoņu rekrutēšanu eh, terorismu organizācijās, kas tika pieņems tikai pirms pāris nedēļām. Manuprāt, visi iesaistīto pušu ciešā sadarbība dažādos līmeņos, gan nacionālos, gan vietējos, ir ārkārtīgi būtisks. Tāpat mums būtu arī jāveicina lielāka sadarbība starp iesaistītiem pusēm uz vietas Tas skar arī atbalstu nodrošināšanu upuriem un viņu ģimenēm. Komisija atzīst, cik ārkārtīgi sarežģīta situācija ir uh, terorisma upuru situācijā un vispār dažādu noziegumu upuru situācijā. Tādēļ mēs piedāvājam šo jauno direktīvu. Šeit ir iekļauts atbalsts tieši terorisma uzbrukuma upuriem un viņu ģimenēm. Uh, Padome cer uz jūsu parlamenta atbalstu, uz raitu šī priekšlikuma pieņemšanu, un es nodošu arī šo vēstījumu komisārs Jurovs kundzei saistībā ar jūsu pieprasījumu, ka vajadzētu pārbaudīt šīs direktīvas stašanās spēkā laiku. Paldies! Merci beaucoup, madame! Lielas paldies! Labvakar, kolēģi! Tas arī noslēdz mūsu diskusiju. Un Tagad saskaņā ar darba kārtību mums ir mm, punkts par